pāntu pirmo punktu, šis ieteik, iesniegums tiek no, novadīts tālāk uz juridisko komiteju. 9. septembra sanāksme 2016. gadā es jums paziņoju, ka Gabriela Albertīni, kā bijušais Eiropas parlamenta deputāts, ir iesniegusi um, pietiekumu par savu parlamentārās imunitātes aizsardzību. Saskaņā ar reglamentu šis eh, pieteikums ir nosūties tālāk uz juridisko komiteju. Juridiskā komiteja 14. oktobra 2016. gada sanāksmē 5. novembrī 2017. gadā un atkal 10. februāra 2014. gadā konsultējās. 11. februāra vēsturē 2014. gadā komiteja man ies, nosūtīja savu uh, ieteikumu un procedūra uh, eh, Albertīna kundze simultēde netiks atkal uzsākta, jo nav nekāds pamats, eh, nav aps, eh, pārbaudiet vēlreiz 21. maija 2017. gada lēmumu. Parlaments toreiz nolēma Albertīna kunga imunitāti nesargāt. Līdz, ja nav nekāda iebilduma, tad es šo parlamenta lēmumu saskaņā ar 7. pāntu.